Etiopijas varas iestādes ir atbild, um, atbrīvojušas uh, personu kungu un šibjēku kungu, tātad divus uh, Zviedrijas žurnālistus, kuri ir uh, atbrīvoti un jau naktī drošībā sasnieguši Zviedriju. Man liekas, ka uh, Pilts Kratis kundze ir kas sakāms šai sakrībā. To... Kratis Bild kundzei vārds. Truly... Es patiešām gribētu pateikties jums priekšsēdētāji. Tā ir uh, ļoti skaista diena Zviedrijas iedzīvotājiem un uh, uh apšieši žurnālisti ir atbrīvot un mēs gribam pateikties uh, visiem par uh, solidaritāti, par atbalstu. Viņi tātad saņēma apžēlošanu kopā ar pārējiem, kas bija ieslodzīti Etiopijas cietumos un šorīt uh, droši ir sasnieguši mājas. Mēs ceram, ka visi žurnālisti, kas atrodas ieslodzījumā, jebkurā pasaules valstī, ka visi tiks atbrīvot. Paldies! Point, an Nākošais uh, paziņojums uh, Čehijas uh, iestādes paziņo, ka Minārkungs aizstās Havelkungus. Sākot tad 3. jūlī tas notiek. Es sveicu mūsu jauno kolēģi un atbilstoši 3. punktu 2. paragrāfam. Uh, kamēr notiek